Allora, procediamo alle dichiarazioni di voto. Chied... Nu, tā tad sāksim ar balsām skaidrojumiem. Es gribētu lūgt uh, kolēģus, kas dodas ārā no zāles, izturēties klusi. Pirmā runātājs Vinborns kundze, viena minūte. industry, years, remains... Rūpniecības ministri ir norāduši, cik ļoti svarīgi, protams, ir arī darbvietas saglabāšana un tās ieguldījums ekonomika. Tieši tāpēc zivsemniecības rūpniecībai ļoti svarīgi nodrošināt arī vajadzīgo finansējumu. Mēs redzam, ka atsevišķi finansējumi ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu reģionālo attīstību, nodrošinātu arī zivju krājumu ilgspējīgu attīstību un atjaunošanos zivsemniecības sektoru kopējās interesēs. Apzinoties aktuālās ekonomiskās sarežģījumus, mums tomēr ir jānodrošina, ka arī zivsaimniecības fondam ir pietiekami līdzekļi, lai viņi varētu dot savu ieguldījumu ekonomikas atvesiņošanā. Turklāt zivsaimniecības sektors dot arī milzīgu ieguldījumu turismu sektora attīstībai. Un tieši tāpēc, piešķirot šo finansējumu, mums jānodrošina, lai piekļuve šiem fondiem būtu tieši vairāk iedrošinātu tad nabadzīgos reģionus. Nosakot kopienu nacionāļus ap aptauju um, apjomus, mēs varam reiz arī sekmēt turisma attīstību, piemēram, Velsā. Per i prossimi interventi prego i colleghi. Dargie kolēģi, es uh, gribu lūgt kolēģus uh, uzstāties un nedaudz lēnāk uh, runāt. Citādi ir grūti jūs teikto pārtolkot. Nākošā runātāja Anna Rospaha lūdzu. Fome. Priekšsādātāja kungs. Runājot par um, šo jautājumu, jāsaka, ka brīvais tirgus tiek kropļots, ja zivsaimniecībai tiek maksātas uh, subsīdijas. Šis priekšlikums ir daudz labāks nekā līdz šim spēkā esošie noteikumi. Šeit būs uh, vieglāk ka līdzekļus novadīt arī ilgspējīgiem un uh, vidi sargājošiem pasākumiem, bet tā kā fonda līdzekļi nevienmēr var tikt piešķirti, tad man liekas, ka jaunais izvēlētais instruments ir daudz veiksmīgāks. Pēc tam arī daudzi un dažādie maksājumi samazināsies un brīvais tirgus tiks spēcināts. Tas ir labākais risinājums ekonomikai un pilsoņiem. Paldies! Paldies kolēģei. Nākošais runātājs Zanikī. Paldies priekšsēdētāji kungs. Mēs saskaramies ar ekonomikas krīzi. Tā skar arī Eiropas piekrasts reģions un domāju, ka mūsu pienākums ir parūpēties par to, lai Eiropas jūsaimniecības fonds tiktu izmantots efektīvāk jo finanšu līdzekļi šajā sektorā bieži ir izmantoti kuģu um, nodošanai lūžņos. Tas nav veicinājis zivsaimniecības nozars attīstību. Es domāju, ka ir ļoti labi, eh, ka tika pārbaudītas prioritātes, būs vieglāk arī mm, saņemt līdzekļus. Es atbalstu Ferēras kunga tekstu. Šādi tiek garantēts eh, tas, ka mm, paredzētās programmas arī turpmāk var tikt īstenotas. Paldies! Paldies nākošā runātāja Anģelīlī kundze. Paldies priekšsādātāja kungs. Arī citi kolēģi jau par to runāja. Ir iestājusies vispārēja krīze. Bez tam arī jau gadiem ilgi ekonomikas sektori ir uh, samazinājušies apjomā. Zivsaimniecības sektors ir izpostīts Itālijā un Grieķijā šis sektors ir nozīmīgs ieņēmuma avots un bez tam rāda pievienoto vērtību ekonomikai daudzos reģionos, kas atbilst konverģences mērķiem. Tādēļ gribu atbalstīt eh, komisijas priekšlikumu, jo šādi 10% eh, piemērojums līdzfinansējumā uh, tiek tikai vēl stiprināts un tiks piemērots atbilstošām programmām. Pat ja tas ir pagaidu solis, tas veicinās privātās un arī valsts investīcijas, lai tās labāk varētu izmantot tos līdzekļus, kādus piešķir Eiropas Savienība. Paldies! Paldies, Anģelīlī kundze, nākošais runātājs Perilo kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es esmu balsojis par ziņojumu par Eiropas zivsaimniecības fondu, jo es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams ziņojums un tikai šādā veidā zivsaimniecības fonda līdzekļi var tūlīt pat tikt piemērot. Tādēļ piekrītu kolēģiem par to, ka pirmajā lasījumā jau tas tiek pieņemts komisārs kundze ierosināja steidzams soļus tām attiecībā uz tām valstīm, kas atrodas sarežģītā situācijā, kur nepieciešami īpaši risinājumi. Mēs runājam par kopējo zivsaimniecības politiku, jā, paātrina līdzekļu piešķīrums, jā, 10% jābūt līdzfinansējums slieksnim. Tas novērš to, ka stājoties spēkā un izmantojot jauno. Uh, programmu, mēs vēl saskartos ar iepriekšējā termiņa finanšu līdzekļiem, kas būtu jāizdod. Mēs negribam, lai um, divi fondi pārklātos to izmantojumā. Paldies! Paldies par Ilo kungam! Tagad Jāra kungam vārds. Paldies, priekšstādātāja kungs, arī es ar lielu prieku balsoju par šo ziņojumu, jo manā skatījumā tā ir pareiza atbilde uz problēmām, kādas ir tagad dalība valstīs Mēs eh, visi vēlamies ekonomikas attīstību un saskaramies ar divām problēmām šeit. Pirmkārt, valsts nevar līdzfinansējumu nodrošināt, un otra problēma ir tā, ka sākotnējais, eh, ja avans finansējums eh, nedarbojas veiksmīgi. Un šeit mēs mēģinam šīs problēmas atrisināt. Tātad šis avans finansējums tiek uzlabots tādā veidā, ka ES piešķira atbilstošos finanšu līdzekļus, un es domāju, ka tas varētu būt arī piemērs citiem fondiem. Un lūdzu, lai mēs šī darba rezultāts izvērtētu un paraudzītos, vai mēs šo mehānismu nevarētu izmantot citās programmās un citos fondos. Paldies! Paldies Jāra kungam. Nākošais runātājs Tāna kungs. Priekšsēdētāji. Mana politiskā grupa atbalsta arī Ferreira sagatavoto ziņojumu par Eiropas Zietunerģijas fondu. Tomēr uzskatām, ka tiešām tie būtu nozīmīgi instrumenti arī dalībvalstīm, bet tas ir jāvirz tieši uz tām dalībvalstīm, dalībvalstīm kuras cieši visvairāk finanšu krīzē, bet viņiem ir īstenībā atkal grūzījums atrast šo trūkstošo finansējumu daļu. Tāpēc mums vajadzētu vairāk tieši sniegt tādu atbalstu valstīm, kas cieši no globālajām finanšu krīzes. Tad mums jānodrošina globālās pielāgošanās fonda mehānismi, lai viņiem būtu konkrēti instrumenti uz vietām. Par spīti tam, ka Eiropas Savienība sniedz savu ieguldījumu, tad tomēr tas neatbilst tā, kā sākotnēji bija noteikts arī budžeta iesaldējums atsevišķiem fondam. Bet, nu, galu galā tad tas ir izlīdzinošs pasākums, par ko mēs varam valsot pār. Nikolsonam tālāk. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī balsoju pār šo ziņojumu, apzinoties finanšu un ekonomiku krīzi, kas skar visu Eiropu un tāpēc tas ir skaidrs veids, kā mēs varam nodrošināt tomēr kohēzijas programmu īstenošanu, piemēram, Eiropas Jūsaimniecības fondu. Balsojot pār, mēs līdz ar to panākam to, ka līdzekļi tiek iepludināti vietējā mērogā un līdz ar to stimulē vietējās ekonomikas. Šie instrumenti, kas tiek piedāti uz vietām, ļaus tad kāpināt arī maksājuma apjoms dalībvalstī. Īpaši tajās, kurām ir bijis grūtības īstenot vairākas programmas. Īriju, piemēram, un mūsu tuvākais arī kaimiņš Ziemeļīrija, mans vēlēšana apgabals. Mums vienlaiks ir jāturpina, lai mēs novērstu nevēlamās blakus parādības, kuras ir radušās finanšu krīzes seku rezultātā. Vienlaiks mēs, protams, arī pareizam nosakām, ka šie 10% griezti ir jāievēro. Paldies! Tālāk Kaminskī. Dāmas un kungi, es pilnībā esmu pārliecināts par šī Eiropas Savienības fonda mērķiem. Mums ir jāapzinās, cik tas ir nozīmīgs kopējā Eiropas ekonomikai, tāds dzīvesaimniecības sektors. Un tāpēc mēs arī pierādām Eiropas institūciju elastību, rēģējot uz krīzi. No vienas puses mēs arī palīdzam sektoram, attaisnam viņu cerības, un no otras puses mēs arī, protams, arī racionālā veidā tērējam Eiropas Savienības līdzekļus. Es vēlos uzsvērt, zivsaimniecības sektora problēmas nav tikai ekonomikas rakstura. Tas arī saistās ar veselību, ar eh, veselīgu uzturu, kas ir ļoti nozīmīgi visiem īpaši cīnoties, piemēram, pret diabētu Eiropā. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Kelīkungam. Vienu minūti, lūdzu. Kalīgums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, bet es neesmu lūdzu vārdu par Eiropas Jūsaimniecības fondu. Es atbalstīju šo priekšlikumu un prieks, ka viņš ir pieņemts. Paldies! Es atvainojos. Manā sarakstā jūs bijāt iekļauts. Labi, tālāk uh, Kvishuds ziņojums. Lūdzu, pārskaidrojumu. Paldies, priekšsādātāji. Skatoties, kāds ir bijuši imports no Kanādas un harmonu izmantošanu, mēs redzam, ka ASV un Kanāda, protams, ir arī griezusies uh, arī Pasaules tirdzniecības organizācija jau noteikušas arī līdz ar to sankcijas pret Eiropas Savienības gaisa importu. Un līdz ar to šīs strīds nav atrisināts. Mēs veicinātu darīt visu, lai arī atceltu noteiktās sankcijas uz Eiropas Savienības lauksaimniecības produktiem un augstas kvalitātes augstvērtīgai gaļai, kura nekādā ziņā nav izmantota hormoni, un līdz ar to nodrošinātu arī līdzsvaru šajam sektoram. Paldies! Tālāk Hanan kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirms 40 gadiem Eiropa apvienotā karalists pievienojas iekšējiem tirgumam. Es baidos, ka mēs toreiz nesaprātām un domā, ka pēc 40 gadiem mēs īsti nenovērtējam atšķirības starp brīvo tirgu un muitas zonu, ja muitas savienību, piedošana, muitas savienību. Ja mēs domājam par pakalpojumu un preču brīvu apritī, nu lūk, tas viss kādi nodrošināts, tas skaidrs piemērs, kāds darbos starp Eiropas Savienību un Šveici. Uh, Muitas savienībā jūs, protams, tiekat ievilkt kopējā komerces politikā, tirzniecības politikā un kopējos ārējos tarifus jūs nosakat. Un mēs redzam, tam bijuši katastrofāls seks apvienotajai karalistē. Mums bija ļoti labi tirzniecības rādītāji uz, protams, citām valstīm, kas nebija Eiropas savienības tirgus. Tagad mēs esam iesaistīti, protams, arī rīdzīgo attīstīto valstu ekonomiku, un līdz ar to esam sevi pilnīgi atgriezuši no mūsu ražotāju citām valstīm. Un šobrīd mēs nonākam šādā ierobežotā situācijā, kas visu laiku sarūk, kas nonāk negatīvā situācijā, šāda muitas savienība, un esam paši sevi nogriezuši no pasaules lielākās daļas. Un līdz ar to mēs baidos, ka mūsu demokrātijas tēvi pieņemš pilnīgi aplamu lēmumu. Paldies, Hanan kungs! Cenīgi tālāk lūdzu, kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es balsoju par šo ziņojumu Jo šeit mēs runājam par to, ka noteikti normatīvie akti tirdzniecības politikā tiek uh, saskaņot ar komitoloģijas uh, principiem, piemēram, antidempinga pasākumi. Mēs runājam par rūpniecības attīstību arī šajā dokumentā un uzsveram to, ka jābūt uh, spēcīgākiem mm, instrumentiem, lai aizsargātu mūsu tirdzniecību, kas ir arī vienīgais instruments, ko varētu izmantot mūsu uzņēmēji. Ir, protams, arī vēl citi uh, pasākumi, un mums no tiem jāaizsargojas, ja tos izmanto uh, ārvalstu uh, uh, investori. Uh, Tanakums. Skatoties transatlantisko tirzniecību, kas jau stākās, ar, protams, ar lielopu gaļu, tālāk arī ar vistas gaļu. Lūk, šodienas ziņojuma pieņemšana ir ļoti nozīmīgs signāls, un mēs balsojam pār arī man politiskā grupā. Mēs uzskatām, ka ir jāsekmē šīs svarīgās tirzniecības saiknes, arī transatlantiskās, un abām tirgus pusēm ir jākāpina savstarpēja uzticība. Ja mēs runājam, protams, par hormonu izmantošanu lielo paudzēšanā un atsevišķo produktu laišanu tirgu, mēs redzam, ka tas ir pakļauts, protams, arī sankcijām, bet mēs ceram, ka pamazām šīs sankcijas tiks atceltas un tirdzniecības barjeras tiks likvidēts sarunu ceļā. Tāpēc piedāvātais noregulējums, manuprāt, ir vērsts uz ilgspējīgu tirdzniecību sakaru attīstību abām Atlantijas okeāna pusēm. Ir apsainības un ASV tirdzniecības attiecībām ir jābūt absolūtai prioritātei mūsu kopējo vērtību izpratnē. Paldies! Paldies, tālāk Nikolson kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, un man zināms, gan bāžas ar vienu sākotnēji viņš tāds bija. Uzskat, ka ilgtermiņā tas tomēr ir vērsts uz situāciju, kur abas puses ir ieguvējis - Eiropas Savienība un ASV ja mēs skatāmies uz līdzinējo nepiemēru nelabēlīgo dinamiku, kur arī 80. gadu jau iesākumā mēs nodrošināmies savstarpēji dažādas arī barjeras nosakot, un, protams, tad arī tika arī Eiropas saimnība noteica aizliegumu lielāku gaļai, e, paidoties no hormoniem, un līdz ar to tā zaudējums ir 60 miljonu ap, dolāru apjomā ik gadus. Tāpēc mums būtu jānodrošina, ka kvots netiek atcelts augstvērtīgai gaļai, kuras audzēšanā nav izmantot harmoni. Tāpēc mēs kā deputāti varam nodrošināt, ka arī, protams, 160 miljoniem tonu gadskārtējā gaļas izniecībai tad tiek tomēr nodrošināts. Lai sakārtot arī mūsu tirdzniecības attiecības ar ASV. Paldies! Kaminskie kungs tālāk lūdzu. Dāmas un kungi, šis konflikts, es ceru, ka esam līdz ar to tā jau pavirzījušies atrisinājumam. Tā atrisinājuma jau sākās 88. gadā. Tā brīdī, kad Eiropas eksportētāji jau sāka zaudēt katru gadu 170 miljonus dolāru. Jo ir noteikti šīs tirzniecības sankcijas. Eiropas Savienības uh, pro, uh, produktu importam ASV tirkos. Šīs sankcijas visu laiku tiek uzturēts, un mēs attiecīgi tās arī tad ievērsām, ieviesām pret ASV produkciju. Es domāju, ka tā jādara viss, lai nodrošinātu, protams, savstarpēju uzticību arī sanitāriem normām mūsu procedūrām. Tas, ko šodien esam paveikuši, ir solis pareizajā virzienā. Uh, un es ceru, ka ASV puse attiecīgi arī atbildēs uz Eiropas Savienības labo gribu. Paldies! Paldies jums, Kaminska kungs, tālāk vārds, vai mēs tā tālāk izskatīsim nākamo ziņojumu. Virmuls kundze ir vārds. Šis ir tehnisks ziņojums, kas, protams, ņem vērā jauno arī pārbaudas visu mehānismu, kas noteikti Lisabonas līgumā. Un tam ir skaidri noteikts arī uh, sekas. Eiropas parlamentam ir skaidrs loma arī deleģēto aktu noteikšanā, un tieši tāpēc šī pārbaudas loma mums ir ļoti nopietni jāizteno. Eiropas parlamentā mums ir ļoti rūpīgi jāizlēm, vai atsevišķie pasākumi ir tehniski, vai, īsteno, vai tie būtu jānozīmē kā īstenošanas pasākumi, vai arī tad tomēr tie ir deleģēti akti. Esmu pārliecināts, ka šis līdzsvars un precīzi noteikšana ir ārkārtīgi sarežģīta finanšu pakalpojumu ziņā, un es tomēr uzskatu, ka šajā ziņā mēs esam panākuši pareizo līdzsvaru. Paldies, tālāk Muskadīnī kundze. Atsie prezidente. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pret dempinga uh, regula ir īpaši nozīmīga. Pat labāk notiek racionalizēšana un ir priekšlikums omnibus viens risinājumam. Drīkstam aizmirst, ka kopīgai tirdzniecības politikai jābūt efektīvai un tā nedrīkst kavēt attīstību dažādos sektoros un jābūt ir vienotiem. Noteikumi ne tikai vienā daļā, bet visiem iesaistītajiem. Viens no pamatnoteikumiem ir attiecināts uz korektām cenām. Dempinga gadījumi jāapkaro interkomiteja. Ir ļoti veiksmīgi strādājusi un izteikusi ļoti labus priekšlikumus. Pat labam spēkā ir risinājums, ka ir 15 mēnešu risinājums piedāvāts, mēs to nedrīkstam vaināt, tas jāsaglabā. Lisabonas līgums ir stājies spēkā tādēļ, lai saglabātu konkurenci, jāsaglabā ir arī aizsardzības mehānismi. Tādēļ es balsoju pār rezolūciju. Paldies arī eh, referentiem par paveikto darbu. Paldies! Paldies Muskardīnī kundzei, mm, Zanikī kungu neredzu zālē. Nākošais runātājs būs Sustas kungs. Arī viņš nav zālē. Tad nākošais runātājs būs Kaminska kungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, ar lielu atbildības sajūtu es balsoju par šo ziņojumu, un arī to darīja visa mana politiskā grupa. Jautājums ir tīri tehnisks. Un tomēr šie tehniskie lēmumi saistās ar to faktu, ka Eiropas parlaments pamazām ievieš visas rekomendācijas. Un mēs līdz ar to šeit apstiprinām un pamazām formulējam šo Eiropas iestāžu uh, jauno lomu un atbildību sadalījumu, kopš izstājies spēkā Lisabonas līgums. Uzskat, ka šis ir ļoti labs paraugs, kā izmantojot šo pārbaudas procedūru, arī dalībvalstīm ir, kam ir, protams, kvalificētājs vairākums, var bloķēt arī komisijas priekšlikumu ar vienkāršo vairākumu. Man iepriekšējie kolēģi arī norādīja, ka ļoti svarīgi, lai nodrošinātu precīzus antidempinga pasākums, un tos vajadzētu arī precīzi ieviest, lai aizsargātu mūsu patērētājs. Paldies Kaminski kungam, tālāk Bielan kungs panie przewodniczący! mimo pewnych obaw es mm, esmu noraizējies mazliet par to, ka nav paredzētas pilnīgas izsmeļošas konsultācijas ar dalību valstīm, tāpēc izlēmu neatbalstīt priekšlikumu, jo nav ņemti vērā um, Lisabonas līguma noteikumi un priekšlikumā nav, priekšlikums nav saskaņā ar komitoloģijas procedūru un nav ievēroti noteikumi par konsultāciju procedūrām un parlamentam nebūs iespēja veikt pilnīgo parlamentu uzraudzību. Runājot, piemēram, par tarifu um, noteikšanu vai pārunām par tarifiem mūsu divpusējos tirzniecības līgumos ar ārējiem partneriem. Paldies! Tagad Lavijas kunga ziņojums Svinbērnas kundze. Paldies! Es gribētu, lai Eiropas Savienības budžets tiktu samazināts tāpēc nevarēju atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz pretējo. Es nebūtu to arī varējis paskaidrot saviem vēlētājiem. Dalībvalstis tagad ievieš taupības pasākumus, stāvoklis ir grūts un nekādā veidā nevarētu attaisnot Eiropas Savienības budžeta palielinājumu. Darlību valstīm ir jāsamazina savi budžetu, un 2012. gada budžetam to vajadzētu, 13. gada budžetam to vajadzētu atspoguļot. Paldies, tagad vārds Annan kungam. Ja mēs skatāmies, protams, nemitīgās nodokļu kāpums un līdz ar to budžeta pieaugums, uh, Mēs redzam, ka katru gadu tieši ieņēmumi, kas tiek novirzīti Eiropas saimnībai, visu laiku mūs vienkārši padara, uh, eh, noņa, atņem visu līdzekļus. Dalībvalstīm vienlaikus ir jāsamazina budžets. Vienlaikus viņiem tiek pieprasīts lielāks ieguldījums Eiropas Savienībā. Un viss šī nauda it kā tiek novirzīta uh, labklājības veicināšanai, darbvietu radīšanai, ekonomikas stimulēšanai, Bet, nu, viss valībals, kas nelasa varbūt prasi, jums vajadzētu pasīk, ko saka Frederiks Basiets. Viņš ir norādījis arī par Eiropas redzamām un neredzamajām izmaksām. Katru gadu, ko Eiropa īstenībā izmanto it kā dalba vietu radīšanai, īstenībā viņi labāk būtu norādī, no, nu, novirzījuši patiesai bagātības veidošanai. Tas, kas tiek veidots, nemitīgās licences, inspektori, visādi veidi atļaus regulātori un tā tālāk, kā darbojas Eiropas Savienība, lai iznot savus noteikumus. Nu, kā gan mēs varam nu, turpināt šādu sistēmu? kur visu laiku mums ir jāmaksā, piemēram, audito, lai īstenot šī budžeta uzraudzību. Šobrīd, kamēr es runāju, jau īstenībā viņi jau iztērējuši 120 tūkstošus māciņu, tā ka es labāk apsēdīšos un neko neteikšu. Thank you very much. Paldies. Tagad Antoni Ocīkungs lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Pirms paskaidrojuma gribu vispirms paskaidrot, ka krekls man šodien ir mugurā, lai aicinātu Eiropas Savienību iejaukties, lai atbrīvotu divus itāļu zaldātus, kas tika aizturēti pienākumu pildīšanas laikā, cīnoties pret pirātismu. Uh, jaunās ieceres 2013. gada budžetam ir definētas šajā komisijas dokumentā, bet ziņojums um, atspoguļo galvenos punktus, uh, proti ieceres, kā atkal um, piešķirt dinamiku ekonomiskai attīstībai e, Eiropas saimnības valstīs. Uh, Un Eiropas Savienības budžets ir domāts, lai uzlabotu kohēziju starp dalību valstīm, un tāpat šeit ir arī noteikumi par budžeta pielāgošanu uh, krīzes apstākļiem. Uh, Uh, es pilnībā varēju atbalstīt Lavijas kunga ziņojumu sevišķi attiecībā uz prasībām pret padomi. Proti neko mākslīgi samazināt nevajag un ir jāņem vērā programmu izpilde. Paldies! Paldies, Antonio Cīkungs! Jūsu aicinājums Uh, mēs to pilnībā atbalstām. Es domāju, ka visi uh, kolēģi vai liela daļa kolēģi to atbalsta un jācer, ka šodien augstā Eiropas saimnības pārstāve mums varēs sniegt jaunu informāciju par šo ļoti smago jautājumu saistībā ar pirātismu. Tagad došu vārdu Jana Kudakis kundzei. Uh, Šajā ziņojumā ir aicināts kopīgi tad apvienot spēkus, atdzīvinot Eiropas ekonomiku. Runa ir par izaugsmi un darba uh, vietu veidošanu, bet es nedomāju, ka mums uh, būs kāds labums no šīm iecerēm. Mums gluži otrādi ir jāsamazina birokrātija Un šis eh, parlaments ir palaidis garām iespēju raidīt signālu. Mums ir jāicina komisija darīt vairāk par mazāku naudas apjomu. Kā parasti, nu, mēs redzam, ka esam ļāvušies pārliecināties, un tāpēc eh, es ne, neatbalstīju šo ziņojumu. Paldies! Došu vārdu Dodsakungam, kundzei. Paldies! Es balsoju pret šo ziņojumu, jo politiskā integrācija atkal tiek uzskatīta par ekonomiskās un sociālās integrācijas priekšnoteikumiem. Un ekonomikas atveseļošana un ekonomiskā integrācija ir nepieciešama, lai neiestātos pilnīgi uh, nelabojama situācija. Ziņojumā ir teikts, ka taupības pasākumi, kas ir ieviesti dalību valstīs, nav jāatspoguļo Eiropas Savienības budžetam, bet kā tad tā tiek prasīts vairāk naudas no dalību valstīm Eiropas Savienības budžetam? Uh, Un šķiet, ka šeit vairāk runa ir par skaistiem vārdiem, bet par darbiem tā kā būtu jākaunas. Mums vajadzētu kalpot kā paraugam. Paldies, Dodsas kundze! Vārds Jāra kungam. Äh, es atbalstīju šo ziņojumu jo tāpat kā Lavijas kungs, es uzskatu, ka darbs ir izdarīts ļoti labs un atrasts labs kompromiss. Un es arī domāju, ka runājot par strateģiskiem mērķiem un mazāku birokrātiju un vienkāršāku administrāciju vai mazāk naudas, eh, mazāka naudas apjoma, tai mm, eh, piešķiršanai šai administrīvai pārvaldei, tad, manuprāt, mums ir arī pieņemot savas direktīvas un regulas jāatspoguļo šī apņemšanās. Es labprāt būtu gribējis, lai Aldes priekšlikums tiktu ņemts vērā, proti 2013. gada budžetam būtu jāatspoguļo um, arī kopējās konsultācijas par ekonomisko integrāciju, bet kopumā es atbalstu šo ziņojumu. Un tagad došu vārdu Takulas kungam. Ensinnäkin haluan sanoa, että äänestin tämän... Paldies. Es vēlos norādīt, ka es balsoju pār šo ziņojumu. Galu galā te ir iekļauts daudz labas lietas, un virziens ir ļoti pareizs lai gan jāatzīst, ka atsevišķās daļās tas ir nepilnīgs ziņojums. Tomēr šobrīd ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka mēs dzīvojam ļoti sarežģītos laikos. Un tieši tādēļ mums ir jāatsakās no zināmām ekstrām. Bet vienlaikus mēs nerīkstam vienkārši īstenot taupības pasākums taupības dēļ, samazināšanas vārdā. Ir jābūt visam ļoti pamatotam un jāīsteno tāda politika, kas vienlaikus stimulē izaugsmi. Eiropas ekonomikas izaugsmē ir nepieciešams arī papildus investīcijas pētniecībā, attīstībā, inovācijās un izglītībā. Tas kalpo par pamatu jaunajai izaugsmē Eiropā. Tādēļ ļoti svarīgi, lai mēs pirmkārt saprotam, ka mums ir jānodrošina papildus investīcijas šajās jomās. Citās jomās mēs varam varbūt atļauties samazinājumus, bet izglītībā, pētniecībā, inovācijās mēs nedrīkstam to atļauties, lai stabilizētu Eiropas ekonomiku. Paldies! Paldies! Tālāk vārds Kaminskī kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi! Līdzīgi kā arī visi poli, poļi ECR eh, eh, e grupā, uh, Mēs tad balsojam atšķirīgi no mūsu politiskās grupas. Mēs balsojam par šo ziņojumu. Mēs saprotam, protams, visus argumentus, kas norāda, ka ir jāsamazina, jāsamazina budžets, arī Eiropas saimnības budžets un jāsamazina birokrātija. Tie ir labi mērķi, un vienlaiks tomēr mums jāpatur prātā, ka samazinot Eiropas saimnības budžetu, mēs arī samazinām um, līdzekļus jaunajām dalībvalstīm jaunām dalībvalstīm vajag Eiropas Savienības atbalstu, lai viņas pārvarētu šo plaisu starp bagātajām, attīstītajām vai vecajām Eiropas valstīm. Mēs esam atvēruši savus tirgus Eiropas produktiem jau 90. gadu sākumā, un mēs neaizsargājam savus tirgus. Mēs ļāvām Anglijas, Itālijas uzņēmumiem arī darboties, un līdz to viņi guva milzīgu peļņu mūsu tirgos. Un tātad mēs sagaidām Eiropas iedzīvot, mūsu iedzīvotāji saka, ka Eiropas sniegs atbalstu, un mēs nevēlamies atbalstu liekt. Paldies, Kaminska kungam. Tālāk vārds. Jätenmärki kundzei. Arvoisa puhemies, äänestin sen puolesta, että... Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pār Eiropas Savienības budžeta iesaldēšanu. Un īstenībā es atbalstu, ka ir jāsamazina Eiropas Savienības budžets. Dalība valstis šobrīd dzīvo uz parāda. Viņi pier, parādi visu laiku pieaug, un viņu parāds tieši vēl palielina papildus uh, pie, uh, piešķīrums Eiropas Savienībai. Līdz ar to šādā situācijā Eiropas Savienība īstenībā būtu jārāk paraugs, jārāda paraugs. Uh, Mums jā, jāpieprasa, lai Eiropas Savienība ir inovatīva un skaidri parāda, kurās jomās viņi ir gatavi ietaupīt līdzekļus, jo nedrīkst būt tā, ka Eiropas Savienība diktē dalībvalstīm taupības režīmu, bet pati nav gatava ietaupīt, bet tikai gatava sodīt dalībvalstis. Tāpēc Eiropas Savienībai pašai ir jāatrod atsevišķas jomas, kur tā var ietaupīt budžeta līdzekļus. Tāpēc kopā ar padomu mums ir jāatrod šādas jomas, kurās tad varam noteikt skaidrus ierobežojumus. Vienlaikus papildus ir jānodrošina papildus investīcijas darba vietās un ekonomiskā izaugsmē. Paldies! Tālāk ķeramies pie. Whilst in principle I can support measures which enhance cross-border coordination and the... Simbolins, kundze. Galā, eh, galā labākais veids, kā mēs varam nodrošināt arī uh, civiltiesību un Eiropas eh, ja, nodrošināšanu ir tieši nodrošināt šādu tiesnešu apmācību. Mēs apzināmies visas institīvas eh, garu galā, kas atrisinās arī daudzās juridiskās problēmas Eiropas Savienībā. Mēs baidamies, ka vienlaiks varētu arī pārklāties atsevišķās institīvas. Ja mēs tagad domājam par šādu Erasmus tīklu izveidu tīkliem, ir pilnīgi nejēdzīgs un pilnīgs resursu izniekošanas veids. Turklāt Eiropas Savienība neievēro subsidaritātes principu, uh, Galu galā tieslietu sistēma ir pilnīgi nacionālā ziņā, un tur nekāda harmonizācija ir absolūti liek. Paldies. Tālāk vārds Kaminski kungam. Paldies priekšsēdētājiem. Godātie kolēģi, es atbalstīju šo rezolūciju. Uzskatu, ka mums, kā Eiropas parlamentam, ir jāatbalsta mūsu pilsoņi. Eiropā Mums ir, protams, dažādas tiesiskās sistēmas, un mēs ļoti labi apzināmies arī to atšķirības. Vienlaikus mums tomēr arī arvien pieaug mūsu starpkultūru kontakti un arī dalībvalstu pilsoņu kontakti, un līdz ar to ir nepieciešams došam arī iepazīt arī citu valstu tieskās sistēmas daudz pamatīgāk. Galu galā tas tieši arī ietekmē mūsu pilsoņu dzīves, kur arī katrā ziņā arī aktīvi mobīli un līdz ar to daudz ko dara arī citās dalībvalstīs. Tātad vienlaikus ievērojot arī mūsu budžetu, tomēr šāda koordinācija būtu veicinām. Paldies, Kaminski kungs. Jums tālāk tad mēs ķeramies pie nākošā ziņojuma. Tātad rezolūcija par bērnu darbu izmantošu kaunozarē. Vārds Maklarkina kundzei. Paldies, godātie kolēģi! Eiropas Savienība ANO konvencija par bērnu darbu skaitu nosaka ierobežojums. Vienlaikus nodrošot arī, ka pamat izglītība ir pieejama visiem. Tas vispār nav apšaubām un skaidri jānodrošina, cik svarīgi ir izglītība arī jauniešiem un arī pieaugušajiem, lai tie varētu pilnībā nodrošināt savu lomu iznošanu pasaulē. Uh, Bet katrā ziņā šobrīd mēs runājam par 250 miljoniem bērnu, kas ar vienu tiek nodarbināti. Tas būtu jā, jāizpēc. Vienlaikus mēs saprotam, ka bērni bieži vien strādā ļoti sarežģītos darba intensīvās nozarēs, piemēram, kakao nozarē. Rietumā Afrikā 70% no visas kakao tiek tieši tur audzēt, ir skaidrs klietošs piemērs. Uh, bērnu darba aizliegums būtu jāizskauž, bet vienlaiks tas ir jau uz apzināms. Un līdz šim tas ir milzīgs konflikts tieši šajā reģionā. Mēs vienlaiks, protams, arī, nu, sakām, jā, bērni var strādāt, ja vienlaiks viņi arī iegūst izglītību. Un ja mēs pilnībā to neuzsaram, tad sanāk, ka bērni tiek nodarbināti, bet viņiem tiek liektas izglītības iespējas. Tāpēc mēs skaidri nosodām bērnu izmantošanu kakao nozarei. Paldies. Tālāk vārds. Cenonī kundze. Kungam. Jā, paldies. Mēs redzam, 300 miljonu bērni tiek izmantoti darbspēks. 200 mm, miljonu bērnu, 150 miljonu bērnu strādā arī, protams, kakao nozarē. Un 120 miljoni, 12 miljoni strādā ļoti bīstamos darbos. Uh, Tādā ziņā mēs nevaram šeit arī e, kādā ziņā to pieļaut. Šo rezolūciju jūs atbalstīju. Galu galā Eiropas Savienībai jāspēlē izšķiroša loma, lai nodrošinātu šāds modernās vērtības izskaušanu. Eiropas Savienībai jādara viss, lai mēs nodrošinātu, ka arī starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos ar arī kakao valstīm, tātad arī e, Kodivāru un Gānu, mēs arī iztenot šādu politiku, pilnīgi nosodot bērnu izmantošanu Mums ir jāaptur šādu bērnu izmantošanu, bērnu darba spēks. Un mums ir precīzi jāiz, jāizpēta vienmēr, kā ir saražot atsevišķie produkti. Mums ir jāizstāv bērnu tiesības. Bērni, kas tiek nodarbināti kakao ražu novākšanai, mums būtu jāizstāv viņus. Paldies! Zanonī kungam, tālāk Svinbunas kundzei vārds lūdzu. Paldies priekšsādātāji. Bērnu darbspēks, jebkurā nozarē, lūk, Eiropas Savienībai vajadzētu tiešām spēlēt savu lomu, lai to izskaustu. Vienlaiks mēs saprotam, ka bērnu izmantošana, piemēram, ka, um, ka kokvilnas novelkšanā arī ir arī aktuāla problēma. Tātad mūsu uh, sarunās, piemēram, Uzbekistanā ir pieši jāpanāk, lai iekievarot pamat uh, tiesības. 250 miljoni 15 miljoni ar bērnu tiek iesaistīti šādās aktivitātēs. Uh, Un tāpēc mums ir jānodrošina, ka mēs pilnībā izskaužam šādas uh, prakses. Ir jāpanāk, lai bērniem būtu izglītības iespējas. Un ir jā, jāmāca šīm valstīm, ka bērniem ir jānodrošina viņiem tošām arī cienīgu uh, dzīvi, kas vēlāk arī atmaksāsies tad valsts ekonomikai. Paldies tālāk, Anģelīli kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Bieži vien mēs. Uh, nemaz nezinām, kā daži produkti tiek um, ražoti, ko mēs ikdienā lietojam. Mēs nevienmēr zinām, ka dažkārt, uh, lai saražot šos produktus, tiek izmantots bērnu darbs. Kopumā līdz 250 miljoniem bērnu strādā, kas ir jaunāki par 15 gadiem, strādājot bīstamās uh, nozarēs. Diemžēl pie uh, viens no šādām jo man piedara arī kakao ražošanas nozara. Mums ir jāsamazina, jāapkaro bērnu darbs, un tas ir uzdevums visai sabiedrībai un starptautiskiem uzņēmumiem. Starptautiskie uzņēmumi dažkārt atsakās pat uh, savas finanšu plūsmas publiski. Ir ILO vienošanās, ir arī dažādas citas starptautiskas vienošanās, un es domāju, ka ir jāveido pārdošanas tīklu kontrolas mehānismu, lai uh, varētu efektīvi samazināt uh, bērnu darbu un arī izsakot, uh, no kurām valstīm nāk kakao. Paldies. Nākošais runātājs Repakungs. Koska meidän eurooppalaisten kuluttajien Paldies, priekšādātāji! Es atbalstīju šo ziņojumu, jo šokolāde, ko mēs patērējam Eiropā, bieži ir ražot izmantojot bērnu darbu. Gana un uh, Kodivāra ražo gandrīz visu pasaulē pieejamo kakao. Uh, kas ir nepieciešams šokolādei. Eiropas Savienībai ir jāuzrauga šīs valstis ar īpašu vērību un jārūpējas par to, lai Eiropas Savienībai nebūtu tirniecības nolīguma ar valstīm, kas visļaunākajā veidā izmanto bērnu darbu. Tas, uh, uh protams, nav tikai jautājums par sad, sadar kopīgu sociālo atbildību Eiropas uzņēmumu vidū. Mēs taču esam savienība, kas balstās uz cilvēku tiesībām. Mēs nevaram atbalstīt cilvēku darbu, maz, bērnu darbu kakao novākšanā. Paldies, uh, Dodsas kundze. Paldies tūkstoši bērnu strādā kakao novākšanā. Un kaut gan uh, bērnu darbs tiek samazināts, tomēr uh, situācija joprojām ir smaga. Um, uh, Kodivāra joprojām ražo gandrīz pusi no pasaulē pieejamā kakao. Uh, un uh, kakao uh, lauksaimniecības lielākoties tie ir tādi ģimeņu uzņēmumi, kur bērni tiek izmantot, lai samazinātu izmaksas. Un veidojot, uh, būvējot ceļus, ceļot slimnīcas, piedāvājot bērniem izglītības skolās, Tie ir vienīgie veidi, kā uzlabot situāciju un nodrošināt bērniem labāku nākotni. Paldies! Tagad došu vārdu Bašesku kundzei. Priekšstādātā kungs, es balsoju par šo rezolūciju tādēļ, ka bērnu darba izmantošana lauksaimniecībā Rietam Āfrikā ir ārkārtīgi delikāts un jūtīgs jautājums. Apjomi, kādus šis fenomens sasniedz, tos, ins, tos var redzēt, izvērtējot skaitļus. Un pēdējo gadu laikā situācija pasliktinās. Pagājušo gadu spriedzes starp Skotu divokāru un citiem noved pie tā, ka 200 tūkstoši tonu um, saražotā tika blokķētas un Eironext Parīzes biržā cenas ārkārtīgi cēlās. Valsts um, tādas kā Gana un Ziloņkaulu krasts ražo kakao lielos apjāmos. Uh, Bet mums um, jāuzsver, ka ir nepieciešama aktīva sadarbība ar Interpolu, lai risinātu šo jautājumu. Gudīgās tirdzniecības koncepts arī būtu iespēja, ko varētu izmantot gan bērni, gan vecāki. Paldies! Paldies, Pasesko kundzei! Nākošais runātais Kaminska kungs. Priekšādātāja kungs. Kolēģi, es atbalstīju, protams, šo ieteikumu, jo tas ir ļoti būtisks brīdis mūsu parlamenta vēsturē ārpus uh, politisko viedokļu atšķirībām. Mēs tomēr atbalstām vienotas vērtības, kas ir mums visiem kopīgas. Un šī problēma tā ir tiešām uh, šaušalīga. Miljoni cil bērnu tiek uh, izkalpināti, viņiem nav bērnības un nav arī uh, būtībā nākotnes. Šo situāciju nedrīkst uh, paciest. Labi, ka Eiropas parlaments ir pievērsies šim jautājumam un mums ir jāiepazīst ar situāciju pilnībā un uh, jābūt skaidrībai par visiem kanāliem, pa kuriem šie produkti, kas ir ražot izmantojot bērnu darbu, nonāk mūsu tirgū. Mums ir jābūt iespējai noskaidrot, vai produkti ir saražoti likumīgi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Paldies, ka Minska kungs! Un tagad pāriesim pie 2010. gada starptautiskā kakao nolīguma vārds. Priekšsēdētāji, es atbalstīju šo dokumentu par starptautisko kakao nolīgumu, un tam arī ir saikne ar iepriekš pārunāto jautājumu. Tas nāk nolīguma vietā, kas bija kopš 2001. gada spēkā. Šeit ir runa par caurskatāmību kakao ražošanā, jo, kā es jau minēju, tiek izmantots bērnu darbs, bet mēs runājam šeit arī par tirzniecības šķēršļu samazināšanu un uh, tirgus atvēršanu Eiropā. Tas ir nozīmīgs produkts kakao nabadzīgām valstīm un uh, tur tiek izmantots bērnu darbs, bet paldies, Svinbērnas kundze. Es vispār teicu Svinbērnas kundze, bet pieteicās, ka Minska kungs. Tad došu vārdu Svinbērnas kundze. Ne, vispirms kolēģis Takula. Paldies, priekšādētāji! Es lūdzu vārdu, lai runātu par iepriekšējo ziņojumu, kaut gan tēma ir tā pati. Šis ir būtisks jautājums, kas saistās ar mūsu pamatvērtībām, par cilvēktiesībām, un bērnu tiesības ir nozīmīgs elements cilvēktiesībās, tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un mēs nedrīkstam pieļaut bērnu darbu šādā veidā. Gluži otrādi mums ir jāraugās, lai attīstība notiktu saskaņā ar bērnu, audz, um, bērnu prasībām, kas ir jāizpild, lai bērni var normāli attīstīties un izaugt. Uh, Mums ir jānodrošina, lai mūsu tirzniecības partneri neeksploatētu bērnus kakao uh, novākšanā, lai vienkārši ietaupītu līdzekļus. Ir jāievēro bērnu tiesības. Un paldies tagad Kaminska kungs, Svinbērns kundze. Mēs runājam par tirzniecības šķēršļu likvidēšanu. Uh, saskaņā ar globālā tirgus prasībām. Tas attiecās uz daudziem sektoriem, bet viens no svarīgākajiem, uh, svarīgākajām prasībām ir pēc plašākas analīzes, pēc statistikas datiem un vairāk informācijas par to, kādi tieši tirzniecības šķēršļi šeit pastāv. Uh, lai uzlabotu apstākļus tirgu. Mums ir vajadzīga informācija par jebkādu uh, um, par jebkāda veida um, vērtību uh, ražošanu, un tas attiecās arī uz kakao sektoru. Paldies! Un tagad par rezolūciju par diabētu. Došu vārdu Svinbērns kundzei. EU... E Šobrīd 10% jau no visiem iedzīvotājiem ir cieši no diabēta vienā vai citā veidā. Šis skaits skaidri ir baidoši pieaug visu laiku un arī pieaugs nākošo gadu laikā, bet diabētu mēs varam ārstēt. Pirmo tipu. Savukārt otrais jau tips ir skaidrs saistīts ar dzīves stilu. Līdz ar to te preventīvās profilaktiskās pasākumi būtu ļoti mm, efektīvi. Mēs runājam arī par veselīgāku uzturu un sporta aktivitātēm. Tāpēc šī izvēlētā pieeja, manuprāt, ir vērsta uz to, lai apmainītos labāko praksi dalībvalsts starpā, īpaši pētniecības jomā, un reizē arī nodrošināt skaidrus instrumentus, kā varam arī jau ļoti agrīnā stadijā atklāt diabētu. Tāpēc dalībvalstīm būtu jādara viss, lai nodrošinātu šādu praksu apmaiņu un izstrādāt skaidrs vadlīnijas. Tātad profilaktiskais uzturrežīms, un mēs to varam visu īstenot. Es atbalstu šo rezolūciju, kas arī ir vērsta pret diabēta epidēmijas apturēšanu. Un es esmu pārliecināta, ka tas būs tiešām noderīgi, liederīgi. Līdz to īpaši apzinoties, cik sarežģīti ir budžeta samazinājums sarežģītajos laikos. Tād. Paldies! Tālāk vārds Janaku un Dakis kundzei. Hey, Gandrīz 3 miljoni apvienotajā karalistē slimo ar diabētu. Pieaug cilvēku aptaukošanās un diabēts izraisa ļoti lielas izmaksas veselības aizsardzības sektoram. Un ir sagaidāms, ka gandrīz 10% no veselības aizsardzības budžeta ir jāatvēl šīs slimības seku pārvarēšanai. Uh, Gandrīz katrs desmitais cilvēks Eiropas Savienībā ir skārts. Un es domāju, ka ļoti lielu labumu mēs gūtu no apmaiņas ar labo praksi diabēta uh, izplatības samazināšanā. Tā ir arī izdevība izmantot resursus un zināšanas, kas ir apkopots, kas ir iegūts Eiropas Savienībā. Uh, un es atbalstīju šo ziņojumu, jo vēlos labāku sadarbību. Paldies, Anģelīlī kundze, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tie tiešām ir ļoti satraucoši dati, kas ir pieejami par diabētu. Tā patiesi ir epidēmija, no kuras katru gadu 300 tūkstoši cilvēki iet bojā. Tā ir hroniska saslimšana, kas. Uh, pieprasa 10 līdz 20 procentu no veselības aizsardzībai atvēlētajiem līdzekļiem. Runā par to, ka tā nav slimība, kas uh, ir uh, lipīga, bet uh, aizvien vairāk cilvēki uh, saslimst, uh, un arī daļai tādēļ, ka nepareizs ir uzturs. Mums ir jādara vairāk profilaksai, lai mācītu iesaistītu vairāk cilvēkus, lai novērstu aptaukošanos un lai arī ātrāk tik uzstādīts pareizs diagnozes. Eiropas Savienībai ir nepieciešama inovatīva, mērtiecīga stratēģija, lai vienlaikus varētu investēt arī atbilstošos pētniecības projektos. Paldies! Nākošais runātais Repokungs. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo diabēts uh, rada ciešanas cilvēkiem un tai pašā laikā prasa ļoti lielas izmaksas visai sabiedrībai. Diabēta izplatība pieaug ļoti lielā ātrumā, un tas ir saistīts ar cilvēku dzīvesveidu. Tāpēc mums ir jāpiedāvā cilvēkiem informācija par veselīgiem pārtikas produktiem. Ja informācijai uz iesaiņojumu ir jābūt patiesai, nevis maldinošai, un lai cilvēki var izvēlēties, vai viņi vēlas pievērst uzmanību savai veselībai. No diabēta var izvairīties ēdot veselīgi un veicot fiziskus vingrinājumus, un tāpēc ir būtiski atbalstīt diabēta profilaksi visos iespējamos veidos. Paldies, Daudzas kundze lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Skaitļi liecina, ka 2,9 miljoni cilvēku apvienotajā karalistē cieši no diabēda. Arī Ziemeļīrijā tie ir vairāki tūkstoši cilvēku. 73 tūkstoši cilvēku manā vēlēšanu apgabalā, un tas ir ļoti daudz. Šis skaitlis ir pieaudzis pēdējo gadu laikā par 41% un uh, veselības aizsardzības uh, um, sistēma uh, ir uh, spiesta atvēlēt ļoti lielu līdzekļu daudzumu um, diabēta ārstēšanai. Izmaksas turpina pieaugt un valstī ir jāvēlta arvien vairāk resursu šai, resursu šai problēmai. Ir svarīgi informēt cilvēkus un uzsvērt, ka galvenais ir ēst veselīgi un nodarboties ar sportu. Paldies! Bašais Kukundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es balsoju par šo rezolūciju, jo es domāju, ka cīņa pret diabētu ir jāstiprina, jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi, īpaši uzsverot profilaks nepieciešamību. 2030. gadā vairāk nekā 16% no es pilsoņiem slimos ar šo slimību, tādēļ ir jāizglītvo iedzīvotāji. Uh, Diemžēl diabēts nav ārstējams, bet ir vairākas iespējas, kā mēģināt novērst uh, saslimšanu. Tādēļ Eiropai vairāk jāinvestē sporta aktivitāšu popularizācijā Tāpat arī vairāk jāskaidro um, pilsoņiem, cik nozīmīgs ir veselīgs dzīves veids. Tad arī vēl jāstrādā pie ātras diagnostikas, gan um, pirmā, gan otrā diabēta tipa noteikšanai. Tas varētu palīdzēt slimajiem, samazināt uh, veselības aizsardzīgai nepieciešamos izdevumus un uzlabot situāciju. Tā nav kungs tagad. Priekšsēdētais balsoja pār šo prezentāciju, skatoties, protams, arī akadēmisko pieeju. Veselības aprūpe, protams, dalībvalsts kompetence, tomēr piedāvātie modeļi un to apmaiņa, katrā ziņā arī var sekmēt diabēta pētniecību un arī ārstniecību. Tas, kā šobrīd gandrīz 10% no visiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā, pat vairāk tad, nekā 10% no veselības aprūpas līdzekļiem ir jātērē diabēta ārstēšanai. Un mēs baidāmies, ka tās skaitļi pieaugs. Tāpēc vienojoties par arī kopējo veselības aprūpas pieejas aspektu, uh, koordinēšanu. Mums ir jāpanāk, ka dalībvalsts apmainās labāko praksi visā Eiropas Savienībā, nodrošinot profilaksi, uzraudzību, diagnozi un līdz ar to arī nodrošinot vajadzīgo finansējumu arī pētniecībai Eiropas pētniecības programmu ietvaros. Un, protams, es pats arī skatos, ka esmu ļoti pakļauts šai riska grupai, uh, jo esmu jau pāri pusmužām un esmu jau arī a, bez, nedaudz ar lieko svaru un līdz ar to varu arī piedzīvot tā kā vecēriņš, ka nomirst no šo diabētu. Äänestin tämän. Nākošais runātais Takuls kungs. Tas ir ļoti nozīmīgi. Es, šis jautājums ir ļoti ļoti būtisks Eiropas Savienības uh, veselības sektorā, un kā jau tika teikts, ir izcēlusies gandrīz diabēta epidēmija. Un šajā kontekstā mēs runājam par otrā tipa vai B tipa diabētu. Un tas tiešām ir to izraisa cilvēka dzīvesveids. Tas ir tieši saistīts ar to, kā cilvēks ēd un vai nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem. Un kaut gan atbildība par uh, veselības sektoru ir dalību valstu rokās, Eiropas Savienībai ir jāmudina dalību valstis uh, Eh, darboties tā, lai jau skolēni skolā saņemtu informāciju par veselīgu dzīvesveidu un pareizu diētu. Mums ir jārīkojas tā, lai otrā tipa diabēts neietu plašumā, tam, ka Minska kungs lūdzu priekšēdātāji. 10% iedzīvotāji Eiropas Savienībā slimo ar diabētu. Un ņemot vērā izmaiņas mūsu dzīvesveidā, mūsu civilizācijā, nu, ir arvien vairāk arī vecāku cilvēku, cilvēku dzīvo arvien ilgāk, un šī problēma arvien sāsinās. Tāpēc es atbalstīju šo rezolūciju, jo uzskatu, ka diabēta problēma šobrīd ir jau tik smaga Eiropas Savienībā, ka gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienības institūcijām beidzot ir uh, jāatzīst problēmas smagums un jāsaprot, cik svarīgi ir informēt cilvēkus par veselīgu dzīvesveidu. Ir jābūt arī līdzekļiem, kas tiek atvēlēti medicīniskajiem testiem un es ļoti priecājos, ka rezolūcija tika atbalstīta ar lielu balsu vairākumu. Paldies, tagad vārds Kelī kungam. Mēs redzam, ka šis problēma ir vien aktuālāka. Un mēs tiešām saprotam, ka mums ir jāatprot arvien labāks veids, kā varam atrisināt šo problēmu un to ārstēt un galu galā arī profilaktiski novērst. Mēs redzam, 97% no Eiropas saimnības finanšu eh, pierošana veselības aprūpas līdzekļiem tiek tērēti tieši jau slimību ārstēšanai, bet tikai 3% ir vērsti uz to profilaksi. Tāpēc pirmlībā piekrītu Svimbornas kundzei, ka mums īstenībā vairāk jācentrē uzmanība tieši uz eh, pētniecību un jāatrod jauni veidi, kā varam to ārstēt. Tāpēc mums ir jāskatās, kā mēs, protams, varam arī mainīt um, dzīves stilu. Un te ir konkrēti veidi, kā mēs arī zinātni varam to arī veicināt. Es ilgpieši arī piekrītu, ka nākošajā daudzgadu budžešu plānā mums ir īpaši daudz jāveida arī uh, finansējums tieši veicinot arī sportisku dzīvesveidu un veselīgu dzīvesveidu. Paldies! Kalīkungam. Tālāk nākamais eh, ziņojums, tātad eh, rezolūcijas priekšums par bijušo Dienaslapēks Republiku Maķedoniju Sinbonas kundze. Paldies priekšsādātāji! Es apsveicu šo pozitīvo vērtējumu par bijušo Dienaslapēks Republiku Maķedoniju un uzskatu, diemžēl, ka daudzas eh, citas kandidātu valstis, piemēram, Serbija, kuru pagājušo nedēļu padome atzina par kandidātu valsti, arī īstenībā varētu pamācīties no Maķedonijas piemēra pagājušo divu gadu laikā. Divām valstīm bija ļoti līdzīgas problēmas, un viņam abām bija jāmā, jārisina dažādās problēmas ar saviem iedzīvotājiem un kaimiņiem. Maķedonijas, piemēram, situācija Grieķija nebūtu īstalīdzinama ar Belgradu un Prištinu. Tomēr tādā veidā, kā Maķedonija risina šo jautājumu un problēmas ar kaimiņiem un Eiropas Savienību kopumā, lai atrisinātu šo konfliktu, ir kā labs piemērs arī citiem piemēram, ir Serbijai, lai arī viņi varētu pamācīties, kā risināt problēmas. Paldies! Antonācija kundze. Grācija, senjor prezidente. Jo... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es personīgi esmu apmeklējis bijušo eh, Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju prezidenta vēlēšanu laikā. Devos uz šo valsti, lai arī veicinātu iesaistu vēlēšanu procesā. Satiku ārkārtīgi daudz cilvēkus, ne tikai dažādu iestāžu pārstāvis, bet arī pilsoņus. Un visi viņi runāja par to, cik stipri ir viņa vēla iestāties Eiropas Savienībā. Un tādēļ es domāju, ka šeit nevajadzētu vēl vairāk gaidīt un kavēties. Man liekas, ka šeit vajadzētu atkal uh, drīz uzņemt sarunas. Tās ir uh, Mm, pārtrauktas bijušas, un katrā gadījumā domāju, ka šīm sarunām jātiek atjaunotām. Progresa ziņojums 2011. gadam parāda, ka jau trešo gadu pēc pār, kārtas bijušā Dienvidslāvijas republika Maķedonija ir spējusi pozitīvi virzēties uz priekšu atbilstoši Eiropas standartiem. Par politiskiem kritērijiem to var teikt un par uh, sociāls tirgus ekonomikas attīstību. Es domāju, ka Fairum pārvarēs esošos problēmas un vēlos, lai tiktu atsāktu sarunas. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Repokungs. Äärimmäisen valitet. Paldies, priekšādātāji. Es ļoti nožēloju, ka Maķedonija joprojām uh, tiek kavēta iestāties Eiropas Savienībā. Valsts nosaukums liek šķēršļus, valsts, eh, valstī, neļauj valstī tuvināties Eiropas Savienībai. Eiropas komisija jau trīs gadus ir rekomendējusi uzsākt sarunas, bet padomu nav spējusi vienoties. Un arī komisija uh, piemēro tādu kā lingvistisku cenzūru. Eiropas Savienībai vajadzētu ieskatīties spogulī. Mēs nedrīkstam uh, ignorēt šīs valsts intereses, jo mums taču arī ir reputācija, ko mēs vēlamies saglabāt progress ir atkarīgs no Maķedonijas pašas, bet mums nevajadzētu ļaut šiem strīdiņiem par vārdu tik ļoti visu aizkavēt. Paldies, Piriljo kungs, lūdzu, paldies. Progress, kas ir noticis bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā, liecina par to, ka šī valsts vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tā ir strateģiski nozīmīga valsts Eiropas Savienībai. Tā piedalās dažādās iniciatīvās, tā vēlas ar mums sadarboties un ir uzsākusi virkni reformu. Uh, un ir arī atvērta dialogam par izteiksmes brīvību. Daži aspekti joprojām nav pilnībā no. Um, nav gluži bez problēmām, kā piemēram mēdīju brīvība un citi, bet turpmāko gadu laikā ir nepieciešams nodrošināt straujāku progresu un es balsoju par šo rezolūciju, jo Eiropai ir jāturpina attīstīties. Un tagad Stojanova kungs lūdzu. Paldies, priekšēdātāji! Pirmo reizi, kopš es esmu šeit, es balsoju pret uh, ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas republiku. Iepriekš es balsoju par, jo domāju, ka tas veicinās Maķedonijā reformu procesu, bet piecu gadu laikā, un tā ir apmēram puse laika, kas valstī parasti ir vajadzīga, vajadzīgs, lai valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā, bet uh, cilvēki, kas, uh, kam ir bulgāru identitāte, joprojām tiek vajāti un um, nav arī brīvības plašsaziņas eh, līdzekļos. Es nespēju atbalstīt valsti, kas spēj šādi rīkoties, kas nejaudā uzturēt labas attiecības ar saviem kaimiņiem un neaizstāv savus pilsoņus. Arī runas brīvība nav nodrošināta. Paldies, Bašesku kundze! Paldies, es balsoju par šo ziņojumu tādēļ, ka stabilitāte Balkānos ir ļoti nozīmīga. Tostarp arī attiecības ar ES. Mēs redzam, ka BDRM ir progresu sasniegusi reformās, bet vēl, vair, vēl daudz uzmanības jāvelta mm, noziedzības korekcijas apkarošanai. Ir nepieciešama lielāka cārskatāmība valsts izdevumos un politisko partiju finansējumā. Es atbalstu o, vietējo iestāžu centienus spēcināt multikulturālo valsts dabu. Rumāņu minoritāte ir atzīta un pret to izturs korekti. Es gribu teikt, ka ir arī daudzi Romu labā vērsti e, projekti, gan izglītības, gan arī mm, jomā, kas ir saistīta ar cilvēku iesaisti. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem un jānovēro situācija. Paldies! Paldies, Bazesko kundze, tagad Tanakungs. Priekšsēdētājs, šis progresa ziņojums un mūsu gada rezolūcija skaidri atbalsta arī komisijas noteiktos to, ka ir jānosaka skaidrs arī datums sarunu uzsākšanai. Es uzskatu, ka tā arī tam jābūt. Šis strīds starp Grieķiju ir viņa divpusējais jautājums, un tas nedrīkst kavēt vispārējo valsts virzību uz Eiropas Savienību. Galu galā jau 2005. gadā jau viņam tika arī piešķirts šis attiecīgais signāls un status, lai varētu viņu virzīties uz sarunu uzsākšanu. Es uzskatu, ka mums ir jānovērš, jānovērtē viņu panāktais eh, arī cilvēktiesību jomā un publiskās administrācijas, valsts administrācijas uzlabošanā. Turklāt konfliktu risinājums ar Albāņiem, Slāviem un Maķedoniešiem ir skaidrs apliecinājums progresam. Turklāt arī, arī starptautiskās tiesas uh, atzinums ir jāuzklausa, un tas arī ir jārespektē visā Eiropas saimnībā. Paldies! Tālāk Bielankungs lūdzu. Paldies priekšsādātājiem! Balkānu valstu iekļaušana Eiropas Savienībā ir nākamais Eiropas integrācijas posms. Bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas atzīšana par Eiropas nozīmīgo partneri nozīmētu, ka tas ir arī skaidri jāapsaka, kā tad mēs nosakām sarunu sākšanas datumu. Es atbalstu šo rezolūciju, un vienlaikus es arī, arī atbalstu šīs valsts nodrošināto pro-eiropeisko virzību. Un vienlaikus arī uzsverot transatlantiskās saiknes, arī, arī tas, ka jau viņa ir nozīgta kā NATO kandidāta valsts. Mums tāpat arī atzinīgi jāvērtē Maķedonijas ekonomiskais progress, ko ir uzsvērs Pasaules banka savā ziņomā. viņi ir īstenojuši nozīmīgas arī reformas. Un tāpēc uzskatām patiešām veiksmi stāstu. Maķedonija šobrīd iegūsi augstus rādītājus arī Transparency International starptautiskajā uz korupcijas uztveres indeksā. Uzskatu, tas viss kalpo par nozīmīgu rādītāju. Paldies, Bilēn kungam, tālāk Kaminski kungs. Paldies, priekšsādātāji dāmas un kungi. Balkāna daudz gadu garumā ir bijusi bīstama zona. Eiropas vēsturē. Līdz ar to šodien mēs arī varam priecāties par šo faktu, kā kārtējā Balkānu valsts paziņos savu vēlmi iestāties Eiropas Savienībā un pievienoties mūsu kopienai. Jo no paša sākuma Eiropas Savienība bijuši, protams, arī arvien pieaugušās labklājības un miera zona. Tas nav nekāds pārsteigums, kā, protams, tās valsts, kas ir piedzīvojušas kārus, vēlas pievienoties mums. Tādēļ es arī vēlos atbalstīt Maķedonijas centienus iekļauties Eiropas Savienībā. Un es aicinātu grieķu kolēģus ne, neatsaukties visu laiku uz šo problēmu valsts nosaukumu. Kaut galā šodienas Eiropā mēs nevaram vairs tik šauri skatīties uz lietām. Mums ir jāatrisina problēma draudzīgā gaisotnē. Paldies! Paldies! Tālāk skatām rezolūciju par Īslandi. Svinbārnas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Runāt par Eiropas Savienības paplašināšanos un Eiro Īslandi. Mēs, protams, skatāmies uz daudziem tehniskiem rādītājiem, kā tas noteikts Kopenhāgenes kritēriju un mūsu kopējā likumdošanā. Vienlaikus mēs redzam, tātad kopš arī komunismu pēkšanās un be, zelts priekškara krišanas, mēs esam daudz ko izdarījuši. Un mēs arī varam teikt, ka Īslande pilnībā arī tad ir jānodrošina, ka viņa atbilst visiem kritērijiem. Piemēram, finanšu jomā mums būtu ļoti rūpīgi jāskatās, vai arī reformētā finanšu sistēma Īslandē patiešām atbilst Eiropas saimnības regulām un noteikumiem situācija Īslandē rada mums nopietnas bažas apvienotā karalistē, jo daudz tātad personas, daudz personas un arī valsts iestādes zaudēja savus līdzekļus tieši šo finanšu m, mm, brīvo noteikumu dēļ. Tāpēc uzskatu, ka, protams, viņu pievienošanās process Eiropas Savienībā ir, jā, ir skaidri iespēja, kā šos strīdus vēl varam atrisināt un jāpieņem visi pasākumi, lai novērstu šādu lietu atkārtošanos. Paldies, tālāk vārds Hanan kungam. Paldies priekšsādātāji. Bija nu diezgan tāda, gandrīz ar prieks par neizdošanos tajā brīdī, kad era Islandes bankas sabruka. Un tad sacīja, nu, Hanan, kas tad notiks, ja arī, redziet, tas pats notiks arī jums, ja jūs arī neatbalstat Eiropas Savienības kopējās pozīcijas. Kurš tāds mēs viskārdāk? Mēs redzam, ka Islanda ir kāpinājusi savus eksporta apjomus, un tagad uzrāda tāds ekonomiskās izaugsmas rādītājs, kas īstenībā ir gandrīz vai zaļais skaudības Eiropas valstīm. Un mēs redzam, ka īstenībā viņi ir tikuši vaļā no šiem arī sliktajiem parādiem. Bet, protams, un viņiem ir at, izdevies atbrīvoties no saviem parādiem rādītājiem. 67% no Eiropas eh, Īslandes iedzīvotājiem ir pret Īslandes dalību iestāšanos Eiropas Savienībā, to atklāja vēlākās aptaujas, Nu, galu galā viņiem ir pats vecākais parlaments pasaulē, un viņi nevēlas, lai tas tikai kļūtu par kaut kādu vietējās pašvaldības iestādīti. Īslandiešiem ir sena gudrība, kas sēž viņam kaulos gadu tūkstošiem ilgi, un viņi zina labāk, kā rīkoties, un viņi no tā neattieksies. Paldies, Jana Kudakis kundze, lūdzu. Paldies. Es balsoju pret šo rezolūciju, nevis tāpēc, ka es esmu pret Islandes uh, neatbalstu Islandes dalību Eiropas Savienībā, bet tāpēc, ka Islandes uh, banku situācijai nevajadzētu uh, likt šķēršļus Islandes dalībai Eiropas Savienībai. Pašvaldības iestādes Anglijā cieš no ienākumu samazināšanās krīzes dēļ, un Uh, Un apvienotā karaliste bija veikusi ļoti lielas investīcijas aizseivar bankā, kas bankrotēja. 2009. gada oktobrī notika šis bankas sabrugum, sabrukums un Islande nav līdz šim samaksājusi kompensācijas, ko tā likumīgi vajadzēja izdarīt. Margareta Tečer savulaik prasīja savu naudu atpakaļ, un šobrīd mēs tieši to prasām no Islandes. Un kamēr tas nenotiks, es neatbalstīšu Islandes pievienošanu Eiropas Savienībai. Paldos, paldies, Repo kungs lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Šajā krīzes situācijā pat mēs politiķi pārāk bieži aizmirstam, cik ļoti stabila un labklājīga tomēr ir Eiropas Savienība. Finanšu sektors Islandē atkopjas un Islanda pievienosies. Uh, Eiropas Savienībai tajā ir uh, ļoti senas demokrātiskās tradīcijas un ļoti aktīva pilsoniskā sabiedrība. Uh, Islande ir mums strateģiski nozīmīga arktiskajā reģionā, un Islande ir ļoti nozīmīgi progresu panākusi atjaunojamo enerģiju izmantošanā. Tā šeit uh, šobrīd uh, nevajadzētu likt šķēršļus tās pievienošanai. Protams, jāatrisina neatrisinātie jautājumi, piemēram, par vaļu medībām. Eiropas Savienība joprojām ir gan pievilcīga Islandes acīs. Es balsoju pret šo rezolūciju, jo pēdējā mēneša aptauja liecina, ka divas trešdaļas uh, iedzīvotāji ir pret uh, Islandes pievienošanos, jo cilvēki domā, ka galvenās uh, industrijas nozares tiks sagrautas pievienojoties Eiropai. Un uh, neviens arī tur īpaši nevēlas ieviest eiro, kas ir izrādījusies neveiksme un ekonomika. Uh, cietīs arī no tā, ka tiks ieviesta visa šī milzīgā birokrātija, ko paredz Eiropas Savienība. Kāpēc, lai cilvēki vēlētos riskēt? Un runājot par banku aizseivu, manuprāt, šeit ir Eiropas Savienībā dažādi mehānismi, kā panākt, lai parādi tiktu samaksāti. Manuprāt, Islandes opcija ir palikt vienai, lepnai un neatkarīgai. Paldies, Dodsas kundze! Paldies, priekšādātāji! Apvienotajā karalistē ir vēlēšanas, vēlēšanu apgabali, kas vēlētos, lai Islanda ņemtu vērā e, apvienotās karalists negatīvo pieredzi ar Eiropas Savienību un lai tā nepievienotos Eiropas Savienībai. Islandei būtu jāņem vērā uh, noteikumi, kas ir Eiropas Savienībā. Un līdz šim runājot, piemēram, par uh, nozvejas nolīgumiem, Islande nav ņēmusi vērā to, ko no nu tās vēlas Eiropas Savienība. Arī runājot par. Tas attiecās, piemēram, uz makreļu nozveju. Uh, Un uh, ir šaubas par to, ka Islanda spēs pildīt citus noteikumus Eiropas Savienībā. Paldies, Bašesku kundze. Es balsoju par uh, kolēģi Prēdas kunga ziņojumu, jo domāju, ka šeit um, sabalansēti tiek parādīts stāvoklis um, sarunām ar Īslandi. Šī valsts varētu būt ļoti veiksmīga, iestājoties, es tās iestājai būtu. Uh, Uh, un nestu labus impulsus ekonomikas attīstībā, kā arī transatlantisko attiecību paplašanāšanā. Es domāju, ka tas var uh, attīstīt arī arktisko un reģionālo dimensiju. Islands iestāja būtu pozitīva, stimulējot citas uh, kandidāta valstis. Te pašā laikā ir jāpievērš uzmanība informācijai un arī tam, kādas uh, atšķirības ir un kāds atšķirīgais viedoklis ir publiskajā telpā par Islandes iestāju ES. Bez tam arī ir uh, jāatceļ ierobežojumu rumāņu uh, strādniekiem strādāt Islandes tirgu. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Kaminska. Paldies, priekšēdētāji! Es atbalstīju Islandes rezolūciju, jo, manuprāt, Eiropas Savienībā ir jāturpina paplašināties, uzņemot visas valstis, kas atbalsta mūsu vērtības, kas ir demokrātiskas valstis un ņem vērā cilvēku tiesības kas ievēro arī brīvās tirzniecības noteikumus, un tas noteikti viss ir attiecināms arī uz Islandi. Manuprāt, uh, Mums ir jāgūst mācība no tā, kas pēdējos gados Islandē notika. Tur iestājās dziļa krīze, finansiālā krīze, bet arī politiska krīze un metodas, ar kurām Islande mēģināja krīzi pārvarēt, būtu laba mācība un laba pieredze arī Eiropas Savienībai. Mums vajadzētu atbalstīt Islandi, bet, protams, ka labai gribai ir jānāk no abām pusēm. Uh, lai Islanda varētu kļūt par dalību valsti. Uh, Islandes pilsoņiem ir jāvēlas iestāšanās. Paldies, un pēdējais ziņojums ir Bosnijas un Hercegovinas paplašanāšanās ziņojums. Došu vārdu Kukana kungam. Paldies, priekšēdētāji. Es atbalstīju rezolūciju par Bosniju un Hercegovinu Un tagad es ceru, ka tas būs signāls politiķiem Bosnijā un Hercegovinā, un jācer, ka tas mudinās viņus veicināt reformas un uzsākt reformas, kas valstī ir vajadzīgas. Es gribētu arī uzsvērt saikni un uzsvērt to, ka politiķiem ir jābūt pietiekami drosmīgiem un jāpauž politiskā griba veidot konstruktīvu dialogu un gatavību slēgt kompromisus. Svarīgi noteikumi, kā piemēram tieslietu reforma, sociālās reformas, tas viss nebūs iespējams, ja spēki netiks apvienoti. Un es ticu šī, šīs valsts progresam nākotnē, uh, Un eh, šī valsts ir nozīmīga uh, tādā ziņā, lai reģions būtu stabils, un tā ir mums arī strateģiski nozīmīga. Paldies! Došu vārdu Bašesku kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es balsoju par šo ziņojumu, jo garā politiskā blokāža ir samazinājusi Bosnijas Hercegovinas attīstību arī uh, eh, attiecībās pievienošanos ES. E ir nepieciešams reformas, lai konsolidētu demokrātiju, tiesiskas valsts attīstību un ekonomisko attīstību. Tā pozitīvā attīstība, kāda ir bijusi šai valstī, tā ir saistām ar iespēju un izpausme tendencēm ciešāk sasīties ar ES. Mums ir jāiedrošina pozitīvā attīstība šai valstī, bet tajā pašā valstī nevajadzētu nostāties kādas no um, partiju pusēm, lai nepalielinātu spriedzi eh, valstī pašā. Gribu runāt arī par, Sa par Sarajevu un Romu. Iedzīvotāju situācija ir eh, jāstrādā, lai tiktu panākts uh, plašāks uh, progress, un esmu pati iesniegusi vienu grozījumu šim dokumentam. Paldies! Tanāk, kungs. Es balsoju pār paplašināšanās ziņojumu par Ehambeznieku Horsigovinu. Mēs zinām, ka tie ir uzsvērti svarīgi jautājumi ļoti sarežģītā un arī sadalītā valstī, sašķeltajā ziņā. Uh, īpaši ir cik svarīgi nožināt centrālās pārvaldes e, un tiešām arī centrālās, e, kā Sarajevo, galveno risinātāju loma. Mums ir jāpa, jāatbalsta viņu cīņas e, tiešām un progresu. Korupcija ir jāapkaro, un tāpat ir arī ziņojumā uzsvērts vairākas citas jomas, kā piemēram izglītības un tieslietu sistēmas reformas, un tāpat minoritāšu aizsardzību, kas, ir, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi. Bosnijas Hercegovinas valdībai ir arī jārunā par vahabī ekstrēmismu aktivitātēm. Un ir jāapzinās drošības draudi, ko šīs ekstrēmisti rādā. Un viens puses mēs redzam, ka viens uh, ekstrēmistu grupas mēģina īstenībā gandrīz vai visu reliģiju un konfesiju noska, nostādīt pret citiem, un tas nekādā ziņā nekalpo mieram Bosnijā-Hercegovinā. Paldies! Tālāk Adams Makbilans, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji! Bosnija un Hercegovina ir valsts, kas ir ļoti cietusi Balkānu karā, un joprojām arī pašlaik tā turpina ciest no iekšējām problēmām, ir vērojams arī eh, ekstrēmisms, kas nāk no vahabītu puses. Uh, Un ir ļoti labi, ka ir izveidota jauna valdība. Es gribētu aicināt šo valdību ieviest budžeta procedūras un uh, arī paustā interese par, par uh, īpašā sūtņa nosūtīšanu uz Briseli liecina par interesi uh, par iestāšanos Eiropas Savienībā. Ir veikti arī citi soļi, un es domāju, ka ir jāintensificē attiecības ar šo valsti un arī ar Horvātiju, un ir jāuzlabo drošības situācija, bet es atbalstīju rezolūciju. Tagad vārds kā Minska kungam. Priekšādātāja kungs, godātie kolēģi, Bosnija un Hercegovina ir īpaša vieta. Uh, Eiropā. Un es gribu teikt, ka um, pirms 20 gadiem bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā notika, tika īstenoti smagi kara noziegumi, kurus varēja pielīdzināt otrajam pasaules karam. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu. Līdz šim mēs eh, nožēlojam mūsu vilcināšanos toreiz, un ļoti daudz cilvēku zaudēja savus tuviniekus toreizējā karā. Ir jāatbalsta Bosnija un Hercegovina ceļā uz Eiropas Savienību, jo to mēs esam parādā šai valstī. Tā ir ļoti īpaša zeme, un tā atspoguļo gan problēmas, gan iespējas, kas uh, izceļas vairāku reliģisko kopienu pārstāvjiem dzīvojot vienā teritorijā cieši blakus. Manuprāt, uh, pašreizējā valdība parūpēsies par dalību Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Kamīns! Nākamais un pēdējais runātājs - Stādlera kungs. Lūdzu! Paldies! Bakas kundzes ziņojumā esmu pamanījis arī ļoti svarīgus elementus. Viņa runā par uh, islāmas fundamentālismu. Un nu, es esmu arī tikpat skeptiski noskaņots. Un uh, tomēr esmu balsojis pret Tas ir tādēļ, ka par Bosniju un Hercegovinu šobrīd nav viennozīmīga risinājuma. Nevar teikt, ka mēs varētu risināt to no ārpuses. Mēs dzirdējam diezgan daudz komentāru, nevaram no Eiropas Savienības puses. Mēs nevaram šobrīd vienkārši pieprasīt no viņiem, lai viņi būtu uh, politiski vienoti tā, lai tā būtu vienota valsts, un nevaram izveidot tā arī tādu protekcionismu teritoriju, kas būtu Eiropas Savienības protektorātā. Viņiem nav pat uh, izdevies uh, pieņemt likumu par budžetu par 2012. gadu. Viņi neko nav varējuši izdarīt, tāpēc arī nevaram rēķināties ar to, ka turpmāko desmit gadu laikā viņi varētu panākt valstisko vienotību. Tāpēc es nobalsoju pret. Liels paldies, saka priekšādātājs. Līdz ar to sēde tiek pārs, pārtraukta līdz 2015.